Tā ir komisijas paziņojums par vienotā digitālā tirgus izveidas pabeigšanu. Gribu tagad komisijas vārdā dot vārdu komisāram Barņiekungam. Labrīt, priekšādātāji kungs! Labrīt, godātie deputāti! Jūsu parlaments, jūs parlaments šorīt skata ļoti interesantu un svarīgu tematu digitālā tirgus izveidi. Parlaments ir bijis tas, kas ļoti daudz ieguldījums sniedz tieši šajā jomā sarunu laikā un ir nonācis pie gandrīz pilnīgas vienprātības, pārliecinoties, ka, piemēram, arī mazredzīgajiem ir pieeja grāmatām, eh, tās bija starptautiskā līmenī sarunas, kas nebūtu nebija vienkārši, tās noslēdzās pagājušajā nedēļā kā jūs zināt, un jūs gandrīz vienprātīgi nobalsojāt par to savā rezolūcijā. Līdz ar to parādot Eiropas apņemšanos darīt visu, kas tās spēkā, lai gūtu progresu šajā pilsoņu Eiropā. Šobrīd, jāsaka, neesam vairs tālu no vienota digitālā tirgus izveida. Tas pilnīgi noteikti ir būtisks progress. Un Eiropas eh, Savienība par 10% ir palielinājusi platjoslas internetu izmantošanu, E-komercijas jomā tāpat 15% ir no kopējās tirniecības jomas. Un e, šādus radītājus sasniedzot, mēs pilnīgi noteikti palielināsim arī IKP, veicināsim izaugsmi. Tāpat arī e, palielināsies par 2,6% darba vietu skaits, ja virzīmies uz priekšu šai jomā, un tā ir izaugsme, kas mums pilnīgi noteikti ir nepieciešama. To jau teica Malkoms Harbors savā laikā, kad strādāja attiecīgajā komitejā. Un tad, kad viņš šo projektu aizsāka pirms vairāk kā trim uh, gadiem, eh, strādājot pie šī projekta kā pie daļas no vienota tirgus akta. Un tāpēc ir vajadzīgs kopējais ietvers, eh, tāds, kas ir pielāgots attiestībai, šajā ļoti īpatnējā di digitālajā tirgū. Te jābūt arī tādām normām, kas turpinās. Tā piemēram, tai jāturpinās pamatojoties uz patērētāju aizsardzības direktīvu, uh, kuras e, transponēšana notiks sākot ar šī gada beigām. E, te jārunā arī par patērētāju aizsardzību tiešsaistes režīmā. Pēdējos trīs gadus Mēs tāpat esam izstrādājuši stratēģiju, kurā esam iekļāvuši ļoti spēcīgas ambīcijas attiecībā uz digitālo tirgu. Pie šiem jautājumiem strādājas man kolēģi Nelī Krūsa. Un e, te atsaukšos uz vienoto tirgus aktu numur viens un numur divi, kur iekļauts rīcības plāns arī attiecībā uz tirniecību un pakalpojumiem tiešsaistē. Kā jau teicu, pie šiem, pie šiem jautājumiem strādāju kopā ar mūsu kolēģi Nelī Krūsu un e, jauno, nu, horvātu kolēģi. Esam pietuvējušies mērķim, šim vienotajam tirgumam kas ir ārkārtīgi svarīgs īpaši šajos krīzes apstākļos. Tam jādarbojas atbilstīgi, te jābūt digitālajai revolūcijai. Nu, lūk, tāda ir situācija šobrīd, nu ļaujiet vēl pāris vārdus teikt par šo ļoti svarīgo dokumentu, par ko eh, ar padomu esam vienojušies. Tā ir regula par uh, tiesu procesiem saistībā ar patērētāju tiesību pārkāpumiem tiešais režīmā. Tāpat arī jāpiemin Connecting Europe instruments, par kur tika panākt vienošanās 27. jūnijā Lai gan arī jāsaka, ka līdzekļi, kas paredzēti tālāk digitālā tirgus izveidē un šiem jautājumiem, ir krietni mazāk nekā to bijām cerējuši. Ļoti daudz diskusiju šobrīd risinās par pavisam konkrētiem priekšlikumiem eh, šīs regulas ietvaros, nu, piemēram, pārdošanas tiesības kopējā tirgū. Te, lūk, arī jums ir bijis referents tāpat arī, piemēram, elektroniskā identifikācija un klientu uzticēšanās maksājumu režīmiem. Tāpat arī ir regula par datu aizsardzību šeit aktuāli, pie kā savukārt strādāja Kelīkungs no jūsu puses, kas, protams, ļoti svarīgi, lai veidotos patērētāju uzticēšanās tiešsaistes tirgumu. Tāpat arī Marijas Gālo ziņojumam šeit būtiska nozīme Mūsu ierosinājums tāpat arī eh, par eh, interneta izmaksu samazinājumu arī ir viens no mm, šiem jautājumiem, tāpat arī elektroniski iesniedzamo rēķinu lieta. ir lieta, kas pilnīgi noteikti ļaus ietaupīt mums ārkārtīgi daudz līdzekļus, vairāk kā 2 miljārdu eiro gadā. Nu, lūk, šādi dokumenti šobrīd tiek skatīti un cerētu, ka tos visus izdēsies pabeigt līdz šī gada beigām un pilnīgi noteikti līdz jūsu mandātu noslēgumam. Ir definētas konkrētas stratēģijas, ir izstrādāts rīcības plāns, e, piemēram, par tieši saistas e, spēlēm, kura kā savukārt e, savu darbu dara Ashley's Fox. Tāpat arī, stru, tāpat arī stratēģija par mākoņu datošanu, uh, tiek izstrādāta. Visi šie elementi ir ārkārtīgi svarīgi. Un, protams, arī Švāba kunga dokuments, kur savukārt runāts par kiberdrošību. Nu, lūk, tādi ir visi šie aktuālie jautājumi, kas tieši šobrīd, protams, sasauc ar šo ASV izlūkdienestu skandālu. Un uh, šai kontekstā datu aizsardzība, protams, ir ārkārtīgi svarīga. No manas skatu punktu raugoties. Uh, Šī krīze, ko piedzīvojam, pilnīgi noteikti mūs mudina vēl vairāk meklēt tādus strateģiskus instrumentus, kas ļautu veicināt izaugsmi, kas veicinātu tādu autonomu Eiropas stratēģiju, piemēram, lūk, mākoņu datošanā, kiberdrošības jomā un citās jomās. Te, protams, jācauc arī uz Galileo sadalīt novērošanas sistēmu, kas ļauj Eiropai būt pašpietiekamai šajā ziņā. Lūk, visi šie dokumenti šobrīd tiek skatot, pie tiem strādājam. Tas ir daudz, eh, darba ir ļoti daudz, vēl ļoti daudz, kas mums lemjams. Tieši tas tā arī pateikts jūsu rezolācijā, un to mēs regulāri konstatējam arī sadarbojoties ar jūsu kolēģiem. Un strādājam pie komercijas jautājumiem. Eh, un tāpēc gribu teikt, ka kopumā varētu visu šo darbu sadalīt tādos trijos aspektos, un par to arī esam izteikuši priekšlikumus. Pirmām kārtām e-komercijas potenciāls. Uh, ar parasto sabiedriskās konsultācijas periodu paredzēts, kur nāksim klēr ar priekšlikumiem. Te ir divas ļoti svarīgas jomas, ko esam identificējuši e-komercijas e, lietā Turpmāk jau nākamajās pāris nedēļās nāksim klēra priekšlikumu par ambiciozu modernizāciju pakalpojumu jomā tieši attiecībā uz elektroniskajiem maksājumiem, un te atsaukšos uz Tero kundzes ziņojumu. Šajā pakotnē tiks iekļauta pakal, pakalpo, maksājuma pakalpojumu direktīvas pārskatīšana, kā arī priekšlikums likumdošanas jomā par pavisam pragmatiskiem jautājumiem par komisijas maksām un novatorismu šai ziņā. Protams, ka te jāveicina konkurēt spēja, jā, jāatvieglo pieeja no patērētāju puses, bet ja runājam par patērētājiem, tad viņiem jāpiedāvā arī lielāka iespēja par to, kā veikt maksājumus un, protams, arī drošības līmenim jābūt krietni augstākam. Tātad tie ir jautājumi, pie kam pievērsīsimies. Tālāk rudenī nāksim klajā ar priekšlikumu par daudz pievilcīgāku sistēmu pa, paciņu piegādāšanai starptautiskā jomā Un te Sečevarijas kunga ziņojumam būs sava vieta, tas arī ir vērsts uz patērētāju dzīves atvieglošanu, īpaši uz MVO, kas, pie, MVU, kas varētu iz, mē, censties izveidot šādas piegādes kompānijas pār robežām un tad veidot šīs ķēdītas, ehm, tādā veidā veicinot interneta eh, komerciju. Nu, katrā ziņā šajā ziņā visas šīs piegādes līnijas vēl ir jāveido pagaidām, tās ir ārkārtīgi dārgas un šīs cenas tiešām ir nesalīdzinām augstas. Un daudzkārt uzņēmumi atsakās no internetu pakalpojumu piedāvāšanas tieši tāpēc, ka piegādes pakalpojumi ir tik ārkārtīgi dārgi. Bet, lai visiem būtu priekšrocības, es domāju, šeit pārobežu jomā vajadzētu uh, situāciju uzlabot, iesaistot, protams, arī pasta uh, no uzņēmums un tam līdzīgi. Nākamais milzī, lielais aspekts e-komercijas jomā ir autortiesības Tiešsaistes režīmā, protams, ir pavisam citādi noteikumi nekā patēriņā fiziskā, reālā pasaulē, bet tāpat laikā, protams, arī kultūras mantojums, kas tiek šādā veidā daudz vieglāk e, izplatīts, tāpat laikā tas grūtāk pakļaus kaut kādu veidu kontrolē attiecībā uz autortiesībām. Autortiesības gal galā vēsturiski ir bijuši balstīts uz teritoriālo aspektu, bet digitālajā pasaulē, protams, šādas robežas nepazīst. Un tāpat laikā tāpēc domāju, ka šāda veida jautājumi nedrīkst kļūt par šķērsli ekonomiskajai attīstībai, un mums jādomā par to, kā šo jautājumu regulēt, jāizmanto novatoriski risinājumi. E, šeit ir mums divas darbības līnijas. Pirmām kārtām domājam izstrādāt Eiropas mēroga licences e, koncepciju tā, lai varētu nonākt pie pavisam konkrētiem priekšlikumiem, e, lai patērētāji un īpaši jaunieši varētu piekļūt audiovizuālajiem saturam visur Eiropā, nu kā piemēram televīzijā vai kaut kāda veida televīzijas kanāliem internetā. Šajā ziņā tiks izveidota darba grupa, tā jau sāks darbu pat šo pēcpusdienu un veiks pirmo novērtējumu šai ziņā. Paralēli tam visam komisija aktīvi strādā arī pie juridiskā un ekonomiskā izvērtējuma attiecībā uz likumdošanas aktiem autortiesību jomā un uh, grasamies izstrādāt tātad šo iniciatīvu priekšlikumu, balstīt to uz uh, identificēto problēmu risinājumiem, iesaistot tos, protams, attiecīgajā likumdošanas kontekstā un juridiskajā kontekstā un tāpēc lēmums tiks pieņems acīm redzot 2014. gadā par to, kā reformēt šo likumdošanas bāzi. Un trešā kopējā joma, kurā kopā ar jums vēlamies doties uz priekšu, ir telekomunikāciju tirgus. Komisija piekrīt jūsu konstatējumiem, ka šis tirgus Eiropā, jāsaka, šobrīd ir diezgan vājš. Tieši kā jau teica arī Vartmans kundze un arī citi eh, savos ziņojumos tiek konstatēts, ka šeit Eiropa ir zaudējusi iespējas izvērst eh, starptautisku un globālu konkurenci un tāpēc nepieciešams izveidot viedotu telekomunikāciju tirgu. Strādājam šobrīd pie tā, mums ir noteikti mērķi un vēlamies īstenot dzīvē divus principus, uh, E, pirmām kārtām brīvu pakalpojumu piegādu, tā lai visi operatori varētu piedāvāt vienādus pakalpojumus pilnīgi visiem klientiem, lai kur viņi arī neatrastos Eiropas Savienībā. Un otrām kārtām vēlamies strādāt pie tā, ka visi, Eiropie, visi eiropiešu noņēmumi varētu izvēlēties digitālo pakalpojumu piedāvātāju, vienalga, kur viņi arī neatrastos Eiropā. Tie ir tātad divi tādi aspekti, un te jāmeklē pavisam pragmatiski risinājumi, un te jau, kā teicu, atkal Nelī Krūs strādā pie šiem jautājumiem, domājam, nāk klajā ar priekšlikumu septembra sākumu sākumā, ņemot vērā, ka oktobrī būs Eiropadoma ministru tikšanās. Nu, lūk, tāpēc gaidam arī kritisku ieguldījumu no parlamentu puses, komentārus, ierosinājumus. Lūk, priekšādātāji, tā pilnīgi noteikti ir viena no mūsu prioritātēm. Vēlamies, lai ļoti strauji tiktu pieņemti visi šie daudzie priekšlikumi, kas jau šobrīd tiek apspriesti. Lūk, kāda ir ilgtermiņa plāni, tālākie priekšlikumi. Kā jau teicu, telekomunikācija jautājums varbūt ir tas aktuālākais šobrīd, un ārkārtīgi priecājos, ka šodien mums var notikt šīs diskusijas. Tas būs mums kā tāds pamudinājums tālākam darbam. Tas ļaus mums ņemt vērā jūsu domas, tās cerams būs arī ļoti dzīvīgas debats. Esmu dzirdējis, ka tāds jau norisinās jūsu starpā, un tad šīs debats varēs turpināsies septembrī, oktobrī. Uh, strādājot tālāk pie šī vienotā tirgus lietām, un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu kopumā popularizēt visas šīs debatas, izvērst tās arī sabiedrībā attiecībā šo vienoto digitālo tirgu. Nu, lūk. Un tad, protams, Eiropa padoma atkal varēs dot savu ieguldījumu, identificējot varbūt tos pēdējos rīcības uh, punktus un asis, kas eh, palīdzētu mums izveidot šo kopējo lietu līdz jūsu mandātu beigām. Paldies! Bardzo, Paldies komisāru kungam. Tālāk dosim vārdu runātājiem politisko grupu vārdā un kā pirmajam došu vārdu deputātām Koreira de Campus lūdzu uh, Alde grupas vārdā. Es atvainojos progresīvo sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar pateicības vārdiem komisāram un komisijai, ka tā deva mums e, iespēju strādāt e, pie šī jautājuma un izstrādāt arī programmu, par ko nu pat tika runāts. Gribētu pateikties arī kolēģiem Pablo. Uh, Arijas un citiem, kuri sagatavoja nepieciešamos priekšnosacījums eh, konsensus panākšanai. Digitālais tirgus potenciāli var ļaut mums iziet no krīzes, kurā atrodamies, un digitālais tirgus noteikti būs vitāli svarīgs, lai nodrošinātu konkurētspēju un piedāvātu dinamisku risinājumu esošajām problēmām. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki varētu salīdzināt cenas, lai um, varētu izvērtēt dažādas pakalpojumus sniedzējus un tā tālāk. Vairāk nekā 500 miljonu patērētāju Eiropā varētu gūt labumu no digitālā tirgus uh, pilnveidošanas, ir tīpaši tie, kas dzīvo attālinātos uh, reģionos, piemēram, uh, Portugāles, uh, Azors salās, kas atrodas uh, tālu no pamatkontinenta. Um, um, vairāk tūkstoši iedzīvotāji lieto regulāri internetu. Visi sūtījumi tur uh, nonāk pa pastu, un uh, tas ietver gan grāmatas, gan kompaktdiskus, gan daudz citas patēriņu preces. Un eh, jāsaka, ka mums ir nepieciešams panākt progresu daudzās, josmās, daudzās jomās, piemēram, jānodrošina platjoslas, interneta pieeja un tā tālāk. Patērētāja direktīvas 20. pāns ir reāli jāīsteno. Tas ir cilvēki nedrīkst tik diskriminēti pēc savas valstiskās piedarības. Mums ir jāraugās, lai darījumi internetā ir droši. Un mums ir mm, jā, uzlabo un jāpastiprina. Mm, mākoņošanas pakalpojumi, lietojot internetu un datoru, un mums ir arī jāraugās, lai cilvēkiem nebūtu jāsaskars ar valodas barjerām, lietojot internetu. Ja mēs varētu palielināt patērētāju uzticību, uzticību, kas noteikti ir svarīgi 21. gadsimtā, tad mēs gūsim labumu no tā. Paldies! Un tālāk es došu vārdu Fionai Hols vārdā, Altgrups e, vārdā priekšsēdētāja. Mums vajadzētu atzīmēt progresu šajā jomā, jo te Eiropa tiešām ir nodrošinājusi taustāms rezultāts. Šī nedēļa sākumā atkal tika samazināta maksa par viesabonēšanas pakalpojumiem. Tas ir ļoti labi, jo sāks atvaļinājuma sezona. Bet mums ir jāspēr vēl pēdējie soļi, lai mēs varētu tiešām pabeigt veidot šo reāli funkcionējošu kopējo tirgu. Un komisija arī atbalstījusi altgrupu strādāt strādājot pie šī jautājuma. Tagad es varu teikt saviem vēlētājiem, ka mm, viesabonēšanas maksas vispār pazudīs nevis pēc pieciem gadiem, bet jau nākamgad. Un es ļoti ceru, ka līdz nākamā gada vasarai mēs saņemsim arī citas jaunas labas ziņas šajā jomā. Un es ceru, ka lauku cilvēku, it īpaši arī eh, laukos esošie uzņēmumi, varēs izmantot visas platjoslas interneta priekšrocības un, un nejutīsies izslēgti no tiem labumiem un priekšrocībām, ko var piedāvāt digitālā ēra. Es ļoti ceru, ka es varēšu pārliecināt uzņēmums par to, ka mēs cenšamies likvidēt visus čēršļus pārobežu tirdzniecībai un cīnās pret kibernoziegumiem. Es gribētu piebilst, ka svarīgi ir tas, ka mazie uzņēmumi varēs izmantot šo iniciatīvu. Un te es runāju ne tikai par uh, augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, bet par uh, ierindas tirgotājiem, kas tirgo preces, uh, paša patēriņa preces vai kafejnīca. Piemēram, uh, Es eh, zinu vienu nelielu kafejnīcu, kura eh, tagad arī piedāvā eh, savu produkciju internetā un jau darbojas starptautiskā mērogā. Un tas tikai vēlreiz liecina mm, par to, ka mums ir jāsteidzas pēc iespējas ātrāk pabeigt veidot vienoto digitālo tirgu Eiropā. Paldies, un tālāk nākamais runātājs Eiropas konservatīvo un reformistu vārdā Harbor kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka varbūt ir vērts atgādināt, ka šīs debatas eh, pamatā ir rezolūcija, ko sagatavoja parlamenta iekšējā tirgus komiteja, ko ierosināja es kā priekšsēdētājs un Pablo Arijas, kurš runās pēc manis. Un uh, Tādējādi mēs digitālo tirgu noliekam tieši visas šīs izaugsmas veicināšanas un darba vietu radīšanas centrā. Tā, to jau arī teica iepriekšējā runātāja, bet es gribētu vaicāt priekšsētētāji, kādēļ, ņemot vērā, ka mums ir parlamenta rezolūcija, rezolūcijas autori netika aicināti atklāt šīs debatas, jo šī rezolūcija atrod šīs diskusijas pamatā. Un es domāju, ka būtu ļoti labi šīs debātes eh, um, veidot un konstruēt mūsu rezolūcijas kontekstā. Un es to saku tādēļ, ka mūsu komiteja pastāvīgi strādā pie tā, eh, lai izstrādātu rīcību politikas, kas ir nepieciešams, lai pabeigtu um, da, veidot šo vienoto digitālo tirgu. Un pēdējos mēnešos kopā ar citām iesaistītajām komitejām un Dekampaskungs arī, protams, bija iesaistīts šajā darbā. Mēs sagatavojām rezolūciju. Un gribētu īpaši pateikties pārējām komitejām eh, - tieslietu, transporta, tirdzniecības, kultūras, nodarbinātības komitejas. Tās visas eh, deva savu pienesumu šīs rezolūcijas gatavošanā, bet kā jau jūs norādījāt, šis jautājums ir komplicēts un daudzšķautņains, bet mums ir nepieciešams politiskais ietvers, lai virzītos uz priekšu. Tieši tāpat, kā mm, jūs eh, to sasaistījāt ar domu par vienotā tirgus aktu un kas attiecās uz oktobra samitu, eh, man ir prieks, ka jūs teicāt, eh, ka tiks noteikti pēdējie pasākumi, lai pabeigtu šo darbu uz galotņu tikšanās laiku, bet varbūt to vajadzētu darīt vēl ātrāk. Un katrā ziņā tas ir tas, ko mēs šorīt gribējām pateikt. Es gribētu aicināt kolēģis eh, ieskatīties šīs rezolūcijas detaļās, kas noteikti ir saņēmusi atbalstu no visiem, jo nav saņēmis neviens grozījums. Gribētu no noslēgumā pateikt. Mm. Es pagājušajā nedēļā piedalījos asamblējā par uh, digitālo mm, šo jomu, un tas, eh, ko pieminēja Hauskundze par šo digitālo kafejnīcu un to, kā cilvēki izmanto digitālo vienoto tirgu, tas ir milzīgs progress. Mēs atpaliekam no šādām iniciatīvām, un mēs zinām, ka ir liela atšķirība starp eh, digitālajām prasmēm dažādās sabiedrības grupās. Un ja mēs izmantot šo naudu, lai cilvēki, kam ir šīs prasmes un māks digitālajā jomā, sasaistītu viņus ar mazajiem uzņēmumiem, kas ļautu mazajiem uzņēmumiem eh, plašāk izmantot internetu un nonākt pasaules eh, arēnā, tas noteikti dotu labumu un radītu ļoti daudz jaunas darba vietas. Paldies deputātu kungam, tālāk pārējām pie eh, pārējiem runātājiem un vispirms došu vārdu deputātām Ariasam Ečeviara kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, mēlos pilnībā piekrist tam, ko teica Malkarns Hārbors. Mēs nevēlamies vienkārši nobalsot par kārtēju rezolūciju šajā parlamentā, jo jūs redzat, ka šajā sasaukumā mēs esam strādājuši ļoti nopietni pie izvirzītajiem mērķiem. Un pašā sākumā mēs teicām, ka mēs vēlamies digitālo vienoto tirgu, lai varētu pilnībā izmantot digitālās revolūcijas iespējas. Šajā parlamentārajā sasaukumā esam rakstījuši arī ziņojumus, tā lai varētu 2010. gadā uh, sākt jau darbu un digitālajā, par digitālo tirgu jau bija ziņojums 2010. gadā un 2012. gadā savukārt jau uh, rakstīt ziņojums par uh, digitālā tirgus uh, darbības pabeigšanas. Jūs redzat, cik daudz ir sanāksmju bijis, cik daudz ziņojumu. 60 uh, sanāksmes ir bijušas, 60 deputāti ir cītīgi iesaistījušies darbā, bija arī uh, pārstāvji no Eiropas komisijas, kā arī dažādiem, dažādām asociācijām un uzņēmēju asociācijām. Nelī Krūsa un komisārs Barņē arī piedalījies mūsu sanāksmē, kas notika uh, jūnijā 2012. gadā, 20. jūnijā, un visi šie secinājumi no visām sanāksmēm ir pieejami. Bet par ko mēs tagad runājam? Mēs tagad balsosim par ārkārtīgi svarīgu dokumentu. Mēs vēlamies tagad pabeigt darbības ciklu, mēs vēlamies pieņemt parlamenta deklarāciju, kur būtu skaidri pateikts, ka mēs vēlamies, lai komisija un padome maksimāli izmantotu visas resursus, lai varētu šo darbu pabeigt. Daudz darba jau ir paveikts, un mēs vēlamies, lai šie vārdi uh, kļūtu par reālo rīcību, lai būtu reāli rezultāti. Un mūsu mērķis ir, lai eksistētu patiesais digitālais vienotais tirgus. Mēs vēlamies, lai būtu likumdošanas iniciatīva un nelikumdošanas iniciatīva. Mēs cenšamies spērt attiecīgos soļus gan gan jautājumi, kas ir saistīti ar datu aizsardzību, gan mākoņu datošanu, gan savietojamība. Un mēs turpināsim darbu pie šiem jautājumiem un centīsimies panākt mūsu mērķi, ko esam izvirzījuši, kas ir vienotais digitālais tirgus. Un, manuprāt, tas ir arī viens no veidiem, kā mēs varam risināt krīzes situāciju. Lielas paldies un cenšamies tagad pieturēties pie laika, kas jums ir atvēlēts. Un tagad lūdzu Evelīna Gebharda. Paldies priekšsēdētāji. Mēs šobrīd sastopamies ar tādām briesmām, ka daudz iedzīvotāji vispār netiks iesaistīti digitālajā vienotajā tirgu. Tāpēc ir nepieciešami noteikumi, kas nodrošina visiem iedzīvotājiem piekļuvi internetam. Piekļuvi interneta pakalpojumiem, kas ir balstīti uz ātrā uh, Uh, ātrā interneta, kas ir balstīti uz, tīr, uz tīkla neutralitātes, un visi šie aspekti ir iekļauti rezolūcijā. Un tāpēc vēlos pateikties mūsu deputātiem, kas ir uzrakstījuši rezolūciju par lielisku darbu, ko viņi ir paveikuši. Un šie jautājumi jārisina pēc iespējas ātrāk. Tīkla neutralitāte ir arī pamats tām, lai vispār varētu kaut ko panākt Un tāpēc esmu ļoti pārsteigta, ka tautas partijas grupa tieši par šo jautājumu plāno atsevišķu balsojumu. Nā, jau ir at, atsaukts, jā, Švābakungs saka tagad, nu izskatās, ka dažreiz esat ļoti uh, prātīgi. Un tīkla neutralitāte ir ļoti prātīga lieta, un mums ir jārūpējas par to, lai mūsu iedzīvotājiem, lai mūsu uzņēmējiem būtu viss, kas ir nepieciešams arī tie, kas atrodas laukos, lai viņiem ir piekļuve. Katram, lai ir piekļuve, un piekļuve, lai ir vienota, lai visiem ir tikpat liels ātrums. Nu, tikai tādā gadījumā mēs varēsim visi izmantot uh, digitālā tirgus labumus. Manuprāt, šobrīd ir lieliska rezolūcija, un tiešām ar nepacietību gaida, kad mēs to pieņemsim. Paldies, un tagad nākamā runātāja ir Mariete Šhake. Paldies priekšsēdētāji komisija, komisāra kungs. Vienotais tirgus ir uh, Eiropas Savienības plus un mīnus vienlaikus, tāpēc, ka tas nav pabeigts. Un tagad, kad mēs runājam par digitālo vienoto tirgu, ir nepieciešams izdarīt visu, lai mēs varētu vairs netraucēt uh, Uh, darbībai, kas ir iespējama, jo uh, simtiem un miljoniem cilvēku var piedalīties tajā. Mūsu mērķis ir izveidot viskonkurētspējīgāko digitālo tirgu. Lai to darītu, mums ir nepieciešami resursi un resursi, kas darbosies nākamajā gadsimtā, nevis iepriekšējā. Tāpēc mūsu uh, lūgums komisijai, lai tiktu pārskatītas un modernizētas autortiesības, jo šobrīd autortiesības kas ir balstītas uz tehnoloģijām uh, drukātajos mēdījos. Tagad tas nedarbojas. Tagad informācija tiek nodot un saņemt visam savādāk, un tāpēc ir nepieciešamas inovācijas, ir nepieciešama konkurence. Tāpēc tagad ir īstais laiks, lai komisijā normatīvai aktā ierakstītu tīklā neutralitāti kā normu. Mums ir nepieciešams aizsargāt šīs tiesības. Mūsu iedzīvotāji sagaida vairāk no valdībām. Viņi vēlas, lai būtu uh, e-pārvaldība, lai būtu labas uh, informātikas, la, laba informātikas apmācība. Un tādā veidā varēsim panākt labus risinājumus. Tagad lūdzu Bielana kungs. Esmu pārliecināts, ka uh, digitālais tirgu modernizēšana un pabeigšana varēs izveidot patiesi konkurētspējīgu ekonomiku. Tā būs arī uz zināšanām balstīta ekonomika. Uh, sistemātiski palielināsies arī uh, uzņēmēja darbība internetā, un tas ir svarīgi it īpaši startautiskajā uh, tirzniecībā. Digitālā tirgus turpmākajai attīstībai ir jāpievēršas politiskajai kontekstā. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams pirmam kārtām uh, nojaukt barjeras, piemēram, uh, PVN noteikumi vai arī rēķina izrakstīšanas noteikumi, jo dažos uh, reģionos arī komunikācijas struktūra klibo, kas savukārt neļauj attīstīties komunikācijas tīkliem. Mūsu iedzīvotāji interesēs, lai būtu uh, Eh, tīkla neutralitāte, gan arī, lai programmatūras izmantošana būtu vienotāka. Un tikpat svarīgi ir palīdzēt mūsu uzņēmējiem darboties eh, tīklā un lai viņi varētu arī palielināt savu piedāvāto pakalpojumu klāstu, tādā veidā arī mazināsim bezdarbu. Paldies, un tagad lūdzu Švāba kungs. Paldies priekšsēdētāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Vispirms Vēlos pateikties mūsu kolēģim Pablo Arijas, kā arī ēnu referentiem no citām politiskajām grupām. Paldies, ka viņi ir izstrādājuši šo lielisko dokumentu, ko mēs varam izskatīt tagad plenārsēdē. Digitālais iekšējais tirgus, digitālā revolūcija eh, tiešām ir kļuvusi par patiesu revolucionāro notikumu Eiropas Savienībā. Mūsu iedzīvotājiem rodas daudzas jaunas iespējas. Šīs jaunās realitātes, jauni uh, nosacījumi, bet, protams, arī uh, jauni izaicinājumi, kas ir saistīti ar ekonomikas un uh, finanšu krīze. Uh, tā ir mūsu starta pozīcija, ar kuru mums ir jārēķinās, tad, kad mēs tagad strādājam pie digitālā tirgus. Tāpēc šīs rezolūcijas mērķis ir mēģināt kopā iekšējā tirgu izveidot tādus noteikumus, lai tik tiešām mūsu iedzīvotāji var gūt labumu no iekšējā tirgus. Šobrīd, diemžēl, joprojām pastāv diezgan liela sašķeltība un skatos, ka Trautmanes kundze arī jaut, strādājusi pie jautājumiem, kas saistīti ar roamingu, un es zinu, ka ir kolēģi, kas strādājuši pie citiem jautājumiem. Es pats esmu darbojies pie patērētāja tiesību aizsardzības direktīvas, un šobrīd varu redzēt, ka 27 nacionālie tiesība režīmi noved pie tā, ka iedzīvotāji nevar iepirkties tur, kur viņi vēlas, un tas, manuprāt, nekādā gadījumā nav pieņemams. Un šobrīd, protams, ir tādi, kas eh, gūs labumu no tā, bet dalība valstis zaudē. Ir, eh, piemēram, monopoli, kas eh, gūst labumu, bet ir nepieciešams šo koncepciju pārstrādāt, tāpēc tas ir jādara. Kāpēc mēs to darām tieši tagad? Jo mūsu mērķis ir palīdzēt mūsu iedzīvotājiem, patērētājiem. Jau tagad ir pētījumi, ka tad, kad patērētājiem patiešām ir izvēle, uh, palielinās izaugsmu par veseliem 20%, ir daudz, ja, daudz jauno uzņēmumu un arī ir iespēja patērētājiem izvēlēties zemāku cenu. Un, protams, priekšsēdētāja kungs ir nepieciešams investīcijas, ir nepieciešama pūliņi, un mēs ceram, ka mēs to pavisam drīz varēsim darīt. Lielas paldies! Nākamais runātais ir Vaidenholzer kungs. Priekšsēdētāja digitālais Iekšējais tirgus ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu konkurētspēju Eiropā progress jau ir panākts, bet, lai sasniegtu galīgo mēķi, tas ir, lai nodrošinātu maksimālu patārētāju izvēles brīvību, mums ir jādomā par labāku pieejamību, interneta neutralitātu un datu aizsardzību efektīvā vienotajā digitālajā tirgu ir nepieciešams, lai ikvienam patērētājām būtu pieejami internetu pakalpojumi un tā saturs. Ir jādomā par universālu un vienlīdzīgu pieeju augstas kvalitātes ātriem internetu pakalpojumiem un tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu visu patērētāju augstu līmeņu līdzdalību un iesaistīšanos šajā vienotajā digitālajā tirgū sasniedzot uh, ekonomisko un kultūras diversifikāciju. Mums ir jādomā arī par um, elastīgu licencēšanas un privātu īpašumu tiesību sistēmu. Paldies! Tālāk nākamais runātājs Maklārkins kundze lūdzu. The... Paldies! Digitālā vienotā tirgus pabeigšana un potenciāla atbrīvošana, kas tam ir, pilnīgi noteikti ir galvenais strateģiskais mēģis Eiropas Savienībai. Digitālais vienotais tirgus varētu dot vairāk kā 800 miljardus eiro Eiropas ekonomikai, kas atbilst 4200 eiro uz vienu mājasēmniecību. Un tāpēc šajā rezolūcijā ir uzsvērts tas, cik ārkārtīgi svarīgi uzņemties politisko līderību arī dalību valstīs un Eiropas Savienības institūciju līmenī. Tiek paredzētas virkni konkrētu pasākumu, lai pabeigtu digitālo tirgu, piemēram, tirgu, piemēram, investīcijas fiksētajos un mobilajos tīklos. Um, ehm, īp, intelektuāla īpašuma tiesību regulējums un tā tālāk, bet es skeptiski izsakos pret jūrija komitejas ieviesto punktu, kur tiek runāts par pārdošanas noteikumiem. Mēs EKR grasamies šo punktu noraidīt, jo uzskatām, ka nepastāv nekāda veida pierādījumu, kāpēc šāda veida kopējām pārdošanas tiesībām vajadzētu pastāvēt. Bet tomēr kopumā rezolūciju atbalstu. Man patīk, ka, kā to izstrādājas Harbor kungs un Arijas kungs, un tas pilnīgi noteikti ir atzinīgi vērtējums solis ceļā uz vienotā digitāla tirgus pabeigšanu likumdošanu. Paldies, tālāk došu vārdu Ilka Siljo Vērskungam. Kundzēs atvainojos. Paldies priekšādātāji. Liels paldies, komisārkungs. centīšos savas 90 sekundes izmantot efektīvi, un iesākumā tāpēc teikšu paldies runātājiem, ziņojumu sagatavotājiem Marijas kungam un Hārbor kungam par viņu īstenotajiem centieniem informācijas un komunikācija tehnoloģijas ir tās, kas kalpo kā virzītājs spēks šim mūsu kopējam projektam, pie kā mēs strādājam nu jau vairāk kā 50 gadus. Uh, te runājam par Eiropas pašu būtību, par vienoto tirgus, par vienoto Eiropas kopējo tirgu. IKT jeb informācijas komunikācija tehnoloģijas, ir tie, kas var palīdzēt šos centienus sasniegt. Pēdējo piecu gadu laikā IKT ir bijis ārkārtīgi aktuāls virzītājs spēks vienotā tirgus veidošanā. Digitālais tirgus ir šī kopējā tirgus viena dimensija. Vēlos pievērsties vienai lietai, kas, manuprāt, nav tikusi gana apskatīta uh, Eh, šai jomā. Tie visi, kas strādājam šajā lau, lauciņā, eh, neredz sastopamies ar to, ka valsts sektoram arī nepieciešama digitalizācija. Tas ir ārkārtīgi svarīgs elements visā Eiropā. Tas varētu palīdzēt veicināt izaugsmu, ja mēs varētu pārliecināties, ka šāda veida datorizēšana, digitalizācija notiek arī valsts pārvaldē visā Eiropā. Ja tas tā notiktu, tad mēs skaidri un gaiši redzētu, ka vienotais tirgus ieņem pilnīgs citus ātrumus un citu tempu. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu kameravērtas kundzei. Lūdzu. Jā, vielen dank, herr prezident. Paldies, priekšādātāji. Trīs lietas ir nepieciešamas, uh, lai varētu pabeigt digitālā tirgus izveide. Un jāatcerās, ka mēs šeit runājam par atvērto raksturu Mēs nevaram nodrošināt tīkla neutralitāti un caurskatāmību, kā piemēram komisija tagad to piedāvā ar šiem pasākumiem nepietiek. Ir nepieciešams arī skatīties par dažādu piedāvājumu savstarpējo savietojamību tā, lai varētu nodrošināt inovācijas. No šī pamatprincipa izriet arī diskriminācijas aizlieguma noteikumi. Mēs vēlamies, lai digitāla ekonomika būtu pastiprināta, lai būtu arvien uh, plašāki, plašāka sadarbība starp autoriem un lietotājiem, tā lai varētu radošo potenciālu izmantot pēc iespējas plašāk, jo šeit ir nepieciešams arī izstrādāt jaunus noteikumus autortiesību jomā. Ir ļoti svarīgi, lai visiem būtu augstā kompetence tehnoloģijās. Tas ir svarīgi, lai varētu šo jautājumu virzīt uz priekšu, tad varētu uh, šos noteikumus, šo digitālo tirgu izmantot un, protams, aizsargāt arī autorus. Un es ceru, ka mēs varēsim šo ziņojumu pieņemt. Paldies, un tagad lūdzu Tošanovska kungs. Priekšsēdētāji, komisāra kungs. Iekšējā digitālā tirgus attīstība nozīmē to, ka ir nepieciešams palielināt Eiropas Savienības konkurētspēju salīdzinot ar citām uh, lielvarām. Mums ir nepieciešams un nodrošināt to, lai būtu laba saviet, savietojamība, lai nebūtu nekādu robežu, nekādu šķēršļu, tā lai tiešām varētu veidot patieso digitālo tirgu. Un uh, ir tikpat svarīgi nodrošināt mākoņu datošanas uh, attīstību un savietojamību. Internets ir pamat infrastruktūra, kas ir vajadzīga pilnīgi visiem, un tas nozīmē, ka ir jārisina uh, piekļuvas problēmas plašo, plašākā mērogā, tā lai Eiropas Savienībā pilnīgi visur būtu pieejams internets. Un tikai tad mēs varam izveidot patiesu funkcionējošo digitālo tirgu. Mēs varam izmantot Connecting Europe Facility tā, lai varētu internetu attīstīt, un es pats esmu par šo jautājumu ziņotājums. Tagad lūdzu Hanzlika kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vienotais digitālais tirgus ir ļoti svarīgs uzņēmumiem. Eiropas firmas, kas darbojas pārobežu um, jomā, viņām ir jā, jāmāk orientēties 27 dažādās tiesību sistēmās, un tā ir noteikti barjeri tīpaši MVU. Pēdējos gados MVU ir radījuši 85% no visām jaunajām darba vietām. Šis vienotais digitālais Digitālais tirgus dod iespēju samazināt birokrātiju, starptautiskot MVU un uzlabot administratīvo un tiesisko vidu, kurā tās darbojas. Man eh, patika, ka komisārs runāja arī par elektroniskās un digitālās tirdzniecības nākotni un par Tam noteikti būs liela nozīme MVU attīstībā, bet tāpat laikā mēs gaidām konkrēts pasākums. Pabeigts vienotais digitālais tirgus nozīmē arī iespēju veidot jaunus uzņēmumus. Potenciāls ir milzīgs, un tas dod iespēju ne tikai izmantot jau esošo funkcionējošo interneta ekonomiku, bet arī iesaistīt citus sektorus, pateicoties administratīvo bārjeru likvidēšanai. Vienotajam iekšējiem digitāliem tirgum ir jābūt, jo pretējā gadījumā uzņēmumi nevarēs izmantot uh, internetu piedāvātās iespējas, uh, ja mēs runājam par uh, firmu attīstību. Kas attiecās uz pakalpojumu direktīvu, pateicoties tās īst, uh, īstenošanai, um, tiks atvieglot vienotā digitālā tirgus izveidošana. Visbeidzot, pateicos referentam. Paldies! Paldies! Tālāk nākamais runātājs Trautmanis kundze lūdzu. Paldies priekšādātāji komisāra kungs, godātāji kolēģi. Mēs visi vēlamies, lai digitālais tirgus ir veiksme un ir izdevies. Un te man trīs piezīmes. Pirmām kārtām komisāra kungs. Komisijas rokās ir instrumenti, ko tā varētu izmantot labāk. Piemēram, regula par telekomunikācijām. Uh, tas ir nepieciešams, lai varētu veicināt šo digitālo tirgu. Ir šeit jāveicina kompetences, jāveicina pārobežu sadarbība, un es domāju, ka tas ir ļoti labs instruments, tas ir būtisks instruments, un to nepieciešams mobilizēt otram kārtam infrastruktūras. Uh, Jūs jau runājāt par telekomunikāciju in, infrastruktūrām. Mēs konstatējam, ka, lūk, ir ārkārtīgi daudz zaudējumu, vēl joprojām ir vajadzīgs tik daudz darīt, lai nodrošinātu vienādu līdzvērtīgu pieeju visā Eiropas Savienības teritorijā telekomunikāciju pakalpojumam. Šobrīd šeit digitālā tirgus nav, un digitālais tirgus nevar pastāvēt tad, ja nav visiem, visiem sabiedrības pārstāvjiem vienādu pieeju šiem pakalpojumiem. Un visbeidzot, pēdējā piezīme, pēdējais komentārs - kopējā vīzija. Mēs esam sagatavojuši virkni vienu pašicientīvas ziņojumu, un tas ļoti labi parāda parlamenta vēlmi ieviest saskaņotību šajā kopējā politikā, gan saskaņot šeit nodarbinātības jautājumus, gan darba tirgus jautājumus, gan arī patērētāja aizsardzības lietas. Paldies! Paldies, turpina priekšādātājs, tālāk nākamais runātājs Mazai Kukoviča kundze. Paldies, priekšādātāji! izjemno zanimivo in pomembno poročilo. Paldies referentiem par sagatavoto ziņojumu. Vienotais kopējais digitālais tirgus pilnīgi noteikti ļaus veidot labākas saiknes starp lietotājiem un operatoriem, ļaus samazināt arī izmaksas. Un valsts iestādēm arī vajadzētu pārliecināties, ka tās samazina ar saviem pakalpojumiem saistītās izmaksas, izmantojot digitalizāciju. Tādējādi tiks samazināta arī tiesloka, kas tiek likt uz nodokļu maksātāju pleciem. Šis vienotais digitālais tirgus ļaus iet pāri robežām arī, piemēram, veselības pa eh, pakalpojumu jomā. Tāpat varēs tikt piedāvāti mūža izglītības pakalpojumi. Arī vecāku gadagājumu cilvēkiem nepieciešama piekļuva internetam. Un jāatminas, ka jaunies taču šiem pat pakalpojumiem burtiski uzauguši, bet nepieciešams pārliecināties, ka digitālajā pakalpojumi tomēr ietver datu aizsardzības lietas. Paldies tālāk, Galokundze. Paldies priekšādātāji. Vienalga par kādu pakalpojumu jomu mēs runātu, digitalizācijas arī ir ļoti būtiska loma eh, tēm, darbības tempu pātrināšanā. Arī maziem vidēji uzņēmumi var ļoti labi izmantot jaunās tehnoloģijas, lai efektīvi darbotos tirgu, darītu to straujāk un darītu to taupīgāk un ekonomiskāk. Un tāpēc es domāju, ka nepieciešams izstrādāt pavisam reālu Eiropas stratēģiju mākoņdatošanai. Tā jau šobrīd varētu ieiet trešajā paudzē digitālo tehnoloģiju jomā un tādā veidā eh, izmantot izmantoju tādas infrastruktūras, kas ļauj ietaupīt uz būtiskām, būtiskām pakalpojumu jomām, un te varētu būt, piemēram, ikmēneša abonēšanas maksas un tā tālāk. Šī mākoņa datošana ļaus uzņēmumiem eh, uzlabot arī attiecības starp eh, darba ņēmējiem un viņu klientiem. Tas būtu tikai godīgi Te to brīdi jāsaka, šobrīd pastāv grūtības, un, piemēram, to sastapušies amerikāņi ar savu eh, patriotu, patriotisma likumu un visām šīm uzraudzības uh, niansēm, jo šeit, protams, viss saistīts ar datu aizsardzību. Eiropa vienmēr bijusi čempions privāto datu aizsardzībā, un uzstājas, ka datiem jābūt konfidenciāliem, un tāpēc mums nepieciešams dot priekšrocību vietējiem operatoriem, vietējiem mākoņu datošanai, un jābūt vietējiem regulējumam šeit Eiropā tā lai mēs varam pat uz to paļauties, bet tam vienlaicīgi jābūt konkurētspējīgam risinājumam. Paldies! Līdz ar to pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Mums ir pieteikšies pieci runātāji, un es pirms došu vārdu deputātei Van Hohensteins kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs eh, ļoti daudz esam runājuši par to, un jāsaka, ka vienotajā Eiropas tirgo vēl ļoti daudz ir jādara, lai arī daudz esam sasnieguši. Un eh, es, eh, man ir prieks, ka mēs varēsim ar komisāru intensīvi strādāt pie šī temata tālāk. Es tikai gribēju atgādināt, ka seši no desmit Eiropas e-veikali veikaliem eh, tirgo savus pakalpojumus eh, aiz robežām. Tas nozīmē, ka ir eh, barjeras, ir piemēram dažādas, dažādas nodevu maksājums un tāpat vēl citas barjeras, kas neļauj brīvi tirgoties ārpus savas dalību valsts robežām. Mums ir jādomā par um, drošību digitālajā tirgu, par šīm viesabonēšanas maksām. Es gribēju atgādināt, ka liberāļi mūs mūs neatbalstīja cīnoties par eh, zemākām viesabonēšanas maksām. Man nu, liekas, kaut kas ir mainījies. Es domāju, ka mums vajadzētu labāk eh, komunicēt gan ar mūsu iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, gan patērētājiem, lai eh, mēs varētu um, izpildīt viņu vēlmes un, un, un atbildēt uz viņu gaidām un cerībām. Tas noteikti palīdzēs mums iziet arī no krīzes. Paldies, un tagad došu vārdu Stīler kungam. Stīlers kundze, paldies priekšādātāji. Paldies Sarijas kungam, paldies Harbor kungam, paldies par debatēm. Šodien es piekrītu Gefards kundzes teiktajiem, par, eh, tāpat arī Šākas kundzes teikumam par, un arī Kaslavēras kundzei par šo publisko telpu, un tāpēc gribu runāt par bibliotekām un to, ka nepieciešam piekļuvu grāmatām arī e-formātā. Tas taču ir ārkārtīgi nozīmīgi. Šobrīd ļoti daudzās bibliotekās Eiropas Savienībā šādas pieejas netiek piedāvātas. Nav digitāla formāta, tāpēc, ka eh, grāmatu izdevēji atsakās šāda veida formātā grāmatas piegādāt. Ne tik vien tam vajadzētu tā notikt, vajadzētu būt arī ļoti atbilstīgai cenai par to būt. Un, jo galvā mēs taču virzamies uz tautsēmniecība, kuras pamatā ir zināšanas. Mums nedrīkst būt šeit tāda nodalītība no tiem, kas var atļauties lasīt un kas nevar atļauties. Tāpēc mums ir vajadzīga koordinēta rīcība šai ziņā. Mums jāizmanto šī iespēja, lai mēs varētu rīkoties. Un domāju, ka mums jāpārliecinās, lai bibliotekās ir digitāla formāta eh, grāmatas, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas nākotnē. Paldies! Lies paldies! Tagad lūdzu Malcerkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Tas, ko interneta lietotāji sen ir zinājuši, uh, jau tagad apstiprināja uh, arī Eiropas Savienības pie, uh, pētījums no pakāpojums sniedzējiem netiek saņemts simtprocentīgi ātrums, bet tikai aptuveni divas trešdaļas. Ir ļoti svarīgi, tāpēc šo jautājumu risinātu. Un, protams, uh, Um, Lejapilādes ātrums ir uh, daudzos gadījumos atkarīgs no dažādiem aspektiem, piemēram, arī pat no nu, elektrības pieslēguma kvalitātes. Un tagad šīs garantētais noteikums pēc būtības, garantētais ātrums pēc būtības netiek garantēts. Un uh, varētu teikt, ka garantētais ātrums tiek nodroš, nodrošināts tikai atsevišķos gadījumos, it īpaši lauku reģionos, kur savukārt piekļuva internetam ir ārkārtīgi svarīga. Un uh, trūkstošās, uh, trūkstošie pakāpojumi vai preces tiek pasūtīts internetā, un tāpēc ir nepieciešams tieši lauka reģionos nodrošināt labāku piekļuvi. Paldies jums! Tagad lūdzu Jāslovēckas kundze. Paldies priekšsēdētāji! Internets un jaunās tehnoloģijas saistīts ar internetu spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Uh, uh, programmām, ko ir izveidojusi Eiropas Savienība, lai veicinātu ekonomikas attīstību. Piekļuvu globālajam tīklam varēs palīdzēt Eiropai turēties pie, uh, lī, pie sasniegtā līmeņa konkurētspējīgajā pasaulē. Ir nepieciešams arī veicināt starp uh, valstu uh, tirzniecību, un mums ir nepieciešams arī atcerēties par to, kādas, kādi ir trūkumi uh, kas ir saistīti ar komunikāciju tirgus izmantošanu, jautājumi, kas ir saistīti ar uh, kiberdrošību un uh, dinamiskā attīstībā globālajā tīklu. Tīklos nozīmē to, ka arī kiberdrošībai jāpievēršas lielākā mērā, piemēram, krāpniecība banku jomā, krāpniecībā, identitātes jomā. Tāpēc ir nepieciešams palielināt uh, ekonomikas attīstību, bet arī sociālo attīstību. Paldies! Un tagad lūdzu Šen Kelīkungs. Paldies priekšsēdētāji, komisāri Barņie un cienījamie runātāji no visām politiskajām grupām. Mums ir nepieciešams pabeigt digitālo vienoto tirgu Un tas ir svarīgi, lai attīstītu Eiropas Savienības ekonomiku. Cilvēki jau vairāk kārt runājuši par to, ka ir nepieciešams panākt pilnu digitalizāciju publiskajā sektorā, arī e-komercijā un citās jomās. Ir ļoti svarīgi, lai internets ātra, pie ātras pieslēgums ir pieejams visur Eiropā. Tiek runāts arī par tādu jautājumu kā uzticību, Tas arī ir ļoti svarīgi. Ir ļoti ne, nepieciešams, lai mazie un vidēji uzņēmumi justos droši, ka viņi var uh, tirgot uh, internetā un uh, nebūs nekādu problēmu. Tas, kas šobrīd jau ir izplatījies plašāk un ir noticis arī manu vēlētāju vietā, ma, man, manu vēlētāju starpā ir tas, ka jaunieši attīsta programmēšanas Ir ļoti svarīgi, lai programmēšanas uh, iemaņas tiktu attīstītas, jo biežiem programmētāji ļoti trūkst. Paldies, un pēdējais runātais lūdzu Sārī Esēs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Mālos pateikties ļoti silti komisijai par tiem pūliņiem, ko viņi ir pielikuši, un par programmu, ko viņi ir izstrādājuši un piedāvājuši mums pagājušajā nedēļā. Iekšējais digitālais tirgus, ja mēs vēlamies to tiešām nodrošināt, lai mēs varam, varētu arī veikt maksājums internetā un darīt visu pārējo, kas ir ar to saistīts, tad no mūsu puses ir nepieciešams nodrošināt, lai Eiropas reģioni būtu pēc iespējas tuvāk centram, tā lai pilnīgi visiem būtu vienāda piekļuva internetam, vienlīdz ātra piekļuva internetam. Vai komisija ir kāda informācija par pārmaiņām, kas ir paredzētas nākotnē? Un kāda situācija būs dažādos Eiropas reģionos? Vēlos teikt, ka esmu ļoti gandarīta, ka ir jau labs priekšlikums izstrādāts. Lielas paldies, un tagad lūdzu komisāru Barnie. Priekšsēdētāji, paldies! Centīšos pavisam ātri atbildēt katram no jums, kas izteicās, klausījos ļoti, ļoti uzmanīgi. Pirmām kārtām, nu, jāsaka, nu, lai būtu viss skaidrs, ka, protams, cīņa par digitālo uh, kopējo tirgu ir bijis tik veiksmīgs tieši pateicoties jūsu parlamentam un iekšējā tirgus komitejiem, Malkom, pateicoties Malkomam Hārboram un Ečevarijas kungam. Jūs paveicāt milzīgu darbu arī ar šo rezolūciju, kas ir ļoti precīza, tāpat laikā ļoti dažāda, vēršas uz ļoti dažādām jomām, un uh, jāsaka, to atbalsta gandrīz viss parlaments jūsu, uh, jūsu šeit ir vairākums, kas pilnīgi noteikti pieņem šo ziņojumu, un tāpēc gribu teikt paldies par jūsu atbalstu, atbalstu atbalstu no komitejas puses. Tātad, nu, milzīgs, milzīgs paldies jūsu komitejas priekšsēdātājiem, Harbor kungam vai Čevarijas kungam. Un par visu šo darbu, ko jūs paveicāt, tiešām esmu pateicīgs. Un tas pilnīgi noteikti ļaus mums šos nākamos soļus tālāk arī izvērst. Un, protams, kundze, jums taisnība, kad jūs teicāt, ka, lūk, vēl ir jāstrādā pie šīm lietām, uh, ir jāapvieno visi šie dažādie pieņemtie dokumenti vienotā kopumā, saskaņotā kopumā. To arī darīsim, lai redzētu šo kopainu. Varbūt līdz šim tādas ir pietrūcis attiecībā uz šo digitālo vienoto tirgu. Bet, kā jau teicu, vēl nāks citi priekšlikumi, kas tiks eh, skatīti oktobra Eiropadomē. Daudzi no jums, Bielana kungs, bija pirmais no tiem, pēc tam Švāba kungs, Mariela Galā runāja par mākoņu datošanu. To pašu darīja arī Molcer kungs, Kelī kungs, teica, ka ir vajadzīgs nepar investīcijas. Trotmans kundze, jūs teicāt, lūk, ka vajadzētu būt šīm kolektīvajām mākoņu datošanas izmantošanas iespējām un ka te nav pietiekam daudz investīciju un piešķīrumu. Jā, Domāju, ka šis jautājums par investīcijām digitālajā jomā, tīpaši eh, investīcijām diskriminēšanas novēršanā, noteikti ir svarīgs. Un tāpēc teicu, ka mēs pievēršamies šeit arī finanšu regulas eh, detaļām un ilgtermiņa investīcijām. Domājam par to, kā palīdzēt ar šo regulējumu finanšu tirgu investīcijām arī digitālajā jomā. Te varbūt ir jādomā kaut kas nodokļu jomā, varbūt kaut kāda veida piešķiruma kredīti no investīcija bankas ilgtermiņa projektiem. Nu, protams, ka tas viss būs vajadzīgs, lai varētu attīstīt šo digitālo vienoto tirgu, uh, Un pavisam precīzi runājot, Galakons jūs un Kelīkungs jūs runājat, jā, tieši par to, ka ir svarīgi mākoņtošanas kontekstā aizsargāt personu datus, viņu privātos datus. Es jau ievadvārdos teicu, ka ja nu ir kāda mācība, ko mēs vēlamies mācīties, gūt no šīs krīzes arī attiecībā uz šo te spiegošanas skandālu, tad lūk, tas ir tas, ka nākotnē vēlamies ar politiskas gribas palīdzību no Eiropas puses izstrādāt tādu strateģisku instrumentus e, ar Galileo, piemēram, sistēmas palīdzību, kas ļautu mums būt pašpietiekamiem arī mākoņu datošanas jomā. Un tāpēc gribu, lai mums šajās jomās tiešām ir pašiem savi instrumenti, un mums būtu šī strateģiskā pašpietiekamība šeit, Eiropā, pašiem, lai mēs nesam atkarīgi no amerikāņiem. Atgādināšu arī, ka šobrīd strādājam pie telekom regulas. Uh, pārstrādāšanas atgādināšanu, ka mēs, protams, šeit eh, balstamies arī uz konkurences tiesībām. Tirgus joprojām ir ļoti fragmentēts, sadalīts pa dalību valstīm. Kraskunas iniciatīva, ko tā liks priekšā septembrī, eh, precīzi nāks klajā ar priekšlikumiem š, šī trūkuma novēršanai, tā lai veidotu Eiropas tirgu, vienotu tirgu telekomunikāciju jomā. Daudzi no jums runāja par to, ka nepieciešams novērt jebkādu diskrimināciju, kas pamatotos, eh, nu, kas būtu saistīta ar izcelsmes vietu, ar dzīves vietu. Jā, tā ir taisnība. Ir reizēm ārkārtīgi bedīgi, ka perifērija attālākie reģioni nav tik labi nodrošināti ar piekļuvas pakalpojumiem, un tā, protams, ir diskriminācija. Un eh, pilnīgi noteikti nedrīkstam pieļaut eh, to, ka šie reģioni tiek izolēti. Par to runāja gan Gepards kundze, gan Kukovičs kundze. Uh, Un es katrā ziņā to nesmu aizmirsis. Atceros joprojām to, kas tiek teikts arī par šo paudžu diskrimināciju, respektīvi vecāku gadagājumu cilvēku eh, nespēju izmantot digitālos pakalpojumus. Jums taisnība, kad jūs sakāt, ka ir jāvērš pret geogrāfisko diskrimināciju patērētāju vidū, un tāpēc nācām klajā ar vadlīnijām pamatnostādēm, kas attiec tieši uz šī principa īstenošanu un pamatojas uz 20. pāntu dir pakalpojumu direktīvā. Gribu teikt savukārt Vaidenholzer kungam un Kamervērts kundzei par intelektuālu īpašumu tiesībām, ka pie šī jautājuma strādāju nu jau divus gadus. Esmu sagatavojis ļoti daudz dokumentus, par ko nesat gan jūs vēl nobalsojuši, un arī padomu vēl par tiem nav izteikusies, bet tur tiek runāts par intelektuālā īpašuma tiesībām, par modernizētu šo tiesību piemērošanu, par intelektuālo īpašumu kā tādu, un to, kā tas var funkcionēt iekšējā tirgu, tostarp arī internetā, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas vairāk pilsoņu var piekļūt audiovizuālajam saturam. Un tāpēc, nu, par dažiem tekstiem, ko es jūs lieku priekšā, jūs vēl nesat izteikšies, par citiem esat no, nobalsojuši, bet, nu, viens no šādiem priekšlikumiem būs saistīts lūk ar Eiropas licenci kas, protams, iesaistīs darbā arī autortiesībā aizsardzības aģentūras. Tālāk par viesabunēšanu. Jā, tiešām nu pat no jauna tika samazināts viesabunēšanas maksas. Uh, Um, tas ir, domāju, ka būtu jāiet vēl tālāk, tā ir iniciatīva, um, kas iekļautu šajā telekomunikāciju darba jomā, un Elija Krūsa um, arī ir teikusi, ka laika gaitā viesabunēšanas maksai vispār ir jāizzūd. Tāpēc, uh, nu, uh, nu, priecājos, ka, piemēram, jūs, kundze, teicāt, ka jums ir šī digitālā kafejnīca, kas piedāvā savus pakalpojumus. Man reizēm pat nav laika iziet no birojas. Ļoti labprāt pasūtīt kādus uzkodus internetā no šādas ka kafejnīcas un domāju, ka šie visi uzņēmumi tikai priecāsies par viesadmināšanas iz, maksas izdušanu un par citiem panākumiem šeit. Šāks, kundze, jūs runājat arī par platjoslas internetu pakalpojumiem un par to, ka nepieciešama visu universālu piekļuve platjos internetu paka pakalpojumiem. Tā ir taisnība. Piekrīt jums, atgādināšu jums šeit, ka arī jau strādājam pienicatīvas par tīkla neutralitāti. Pie tā, nu, visvairāk strādā, protams, man kolēģi Nelī Krūs. Šaks kundze turklāt runāja par šo publisko atvērtību, arī par to mēs vēl eh, runāsim, tātad par šo vispārējo atklāto pieeju, kas balstītos uz zinātiem, zināmiem standartiem telekomunikāciju jomā. Tika runāts arī par, mm, par to, ka arī tirgotājiem, kas darbojas komerci jomā, būs iespēja izmantot vai neizmantot šīs kopējās um, pārdošanas tiesības. Nu, tas būs tāda, tāda būs izvēles iespēja un uh, nāks kā papildus piedāvājums. Hantliks kundze. Un de Kastiljo Veras kundze, jūs runājat vēl par vienu ļoti svarīgu jomu, kur iespējams ļoti būtiski ietaupīt, un te runājam par valsts sektora digitalizāciju. Tad tiešām varam, nu, ietaupīt ļoti daudz līdzekļus, un 18% no IKP, no IKP Eiropas Savienībā nāk tieši no šī sektora, un kas ir saistīta ar digitalizāciju pavisam nesen tika ievests lūk arī elektroniskais paraksts, dokuments par to, tāpat arī visi šie elektroniskie rēķini ir būtisks ietaupījums. Un tiešām gribētu, ka, izdot, ka mums izdotos valsts sektoru arī pilnī, pilnā mērā digitalizēt. Tad tiešām ir milzīgi ietaupījumi iespējami. Katru gadu eh, pāri pa 70 eh, miljardiem eiro Nu, lūk, ar to arī savu uzstāšanos beigšu. Vēl tikai beigās gribēju teikt, ka Stīlers kundze, kas runāja par bibliotekām eh, un digitālo formātu, šeit komisija jau strādā pie priekšlikuma mēs vēršamies pret šādu ierobežojušu praksi, te strādā Almuņas kungs, šis tirgus šobrīd attīstās un mēs sekosim līdzi attīstībai, veidosim attiecīgu stratēģiju un uh, tiešām domāju, ka šeit palīdzēs šī Eiropas licences lieta un priekšlikums. Tas ļaus mums arī izvērtēt eh, darbu un notiekošo šai jomā un rēķinos, ka visu šo dokumentu īstenošanas rezultātā mums ļausies atver, izdosies atvērt šo vienoto tirgu un piedāvāt pakalpojumus visiem, visur Un, eh, nu, mūsu turpmākajās iniciatīvās tiks iekļaut arī pārvaldības jautājumi. Nevar gan pateikt, kādos grafikos, eh, kādā laikā nāk šis priekšlikums, bet, nu, katrā ziņā visi šie noteiktie mērķi mums ir kopīgiem spēkiem jāsasniedz. Paldies par uzmanību! Un liels paldies abiem diviem um, šīs rezolūcijas autoriem, Malkolmam Hārbamam un Arijas kungam par to entuziasmu, ko viņi izrādīja strādājot pie šiem dokumentiem, pie šīs jomas. Un jūsu rezolūcija tiešām ir ļoti daudzveidīga, daudzšķaitņaina un būs pilnīgi noteikti būtisks ieguldījums digitālā tirgus izveidē tālāk. Paldies! Paldies komisāru kungām! Eh, un mēs esam beiguši debats par eh, šo rezolūcijas projektu. Un tāda tā bija rezolūcija par vienotā digitāla tirgus izveidošanu.